vajag atstāt uz tirniecības politiku. Mums jārunā arī par tirniecības politiku, kā to atvieglot. Paldies, kolēģi, kas pārī sociāldemokrātus pārstājas Arsenis Kungs.